mums nāktu tikai par ļaunu. Un es eh, šo attiecīgo pāntu atbalstīt nevarēšu. Paldies! Paldies! Tagad sākas brīvā mikrofona procedūra. Pirmā runās Roitovas kundze. Lūdzu. Eh, pane předsedo, jsem nadmíru spokojená.